metro. Sākotnēji to izveidoja 94. gadā Maskavā. Tas uh, notika laikā, kad sākās ciešākā starptautiskā sadarbība starp bijušajām m, mm, augstākara pretiniecēm. Un uh, m, mm, pastāvēja risks, ka PSRS zinātniskais mantojums nokļūs nepareizajās rokās. Uh, tā kā ārlietu mērķi ir mainījušies, Krievijas federācija ir paziņojusi uh, ka tā uh, vairs nepiedalīsies sākot no 2010. gada, un tas stājās spēkā pagājušā gada jūlijā. Tiek vestas sarunas par jaunu nolīgumu, un šis centrs tika pārvietots uz Astanu, Kazahstānā. Parlaments lūdz padomes piekrišanu, lai turpinātu šo centru, un tas tika parakstīts 2015. gada 9. septembrī. Centra turpināšanas līgums nodrošinās, ka uh, pašreizējie un jaunie projekti tiks turpināti. E, tiem būs plašāks geogrāfiskais aptvērums un tiks atjaunot arī mērķi, jo īpaši ir runa par duālā pielietojuma zināšanām. Broka kungs e, vēlas dot piekrišanu, lai nodrošinātu šī ļoti svarīgā projekta turpināšanos, kas ļauj mums veicināt reģionālo un starptautisko drošību. Termiņš grozījuma izsniegšanai Nu jā, protams, vienīgais iespējams, ko var darīt, ir uh, noraidīt šo piekrišanu, un tas ir 25. oktobris 12. dienā. Balsojums šeit ir paredzēts 29. novembrī, un uh, plenārsēdē skatīsim šo jautājumu janvārī nākamgad. Paldies! Paldies, Gāvēr kungs. Es... Uh, Paldies, Gāvēr kungs. Neredzēju referentus, vai kāds vēlas izteikties par šo jautājumu. Nē, tā, tādā gadījumā atgādinu, ka grozījuma termiņš. Nē, atvainojiet, es jūs neredzēju, saka priekšsēdētājs. But... Paldies, ka devāt man vārdu. Protams, ka mēs arī uzskatām, ka šis eh, centrs ir visiem nepieciešams, un tas arī ļoti labi iederas attiecībās nākamās nedēļas sabalsojuma, proti vienošanās par eh, kodolieroču neizplatīšanu un kodoldrošību. drošību. Jautājums, tāpat kā agrāk, vēl ar vienu ir šāds, kā um, ierīkot šo centru, bet, protams, šeit mēs nevaram neko lemt, mēs varam vienkārši pateikt jā vai nē. Un es uh, domāju, ka um, mums noteikti ir jāsaka jā. Paldies, Volmerkungs. Atgādinu, ka grozījuma termiņa iesniegšanas termiņš vienīgā iespēja būtu piekrišana nedot ir 25. oktobris, pulksten 12. balsojums mūsu komitejā notiek 29. novembrī plenārsēdē eh, janvārī nākošajā gadā. Ar to mēs esam pabeiguši skatīt šo punktu un pārējām pie nākošā punkta, kas ir eh, jautājums par Eiropas patvērumu aģentūru. Kā jau sacīju, Eiropas uh, eh, eh, patvērama aģentūras ziņojumam grozījumam ir jāizsniedz 25. novembrī, un šī, šodien mēs skatām pirmo reizi ziņojumu par Eiropas uh, eh, patvērama aģentūru. Defe, referente ir Ramona Manesko. Šis ziņums ir sagatavots, lai varētu uzlabot kopīgo Eiropas patvēruma sis, uh, sistēmu, lai varētu attīstīt organizāciju, kas veicinātu uh, patvērumu aģentūras uh, darbību. Tas būtu viens no rīkiem, lai efektīvā veidā risinātu struktūrālos uh, trūkumus. Un bez gariem ievadvārdiem došu vārdu deputātiem. Deputātiem Manesku, tā kā deputāti Manesku nav klāt, viņas vietā izteiksies deputāts Stetīnā. Paldies, ka devāt man vārdu priekšādātāji. Es izteikšos eh, savas eh, kolēģis eh, cienījamās Ramonas Anesko vietā. Nolasīšu viņas sagatavoto tekstu. Attiecībā uz mūsu komitejas atzinumā projektu par Lībes komitejas ziņojumu par Eiropas parlamenta un padomes priekšlikumu par Eiropas patvērumu aģentūru un regulas 43920 ter atcelšanu, es gribētu jūs informēt, ka tas nozīmē, ka Ramon Manesko tagad jūs informē, nes es, ka šī priekšlikuma mērķis ir reformēt Eiropas patvēruma atbalsta biroja lomu un šī biroja pārveidošanu par aģentūru, kas ļaus Uh, nodrošināt uh, labāku Eiropas patvēruma sistēmas piemērošanu. Eiropas patvēruma atbalsta birojas tika izveidots 2011. gadā, un tas ir sniedzis atbalstu dalību valstīm, piemērojot pašreizējos noteikumus un uzlabojot esošo instrumentu izmantošanu. Ņemot vērā notikuma attīstību, komisija iesaka izveidot Eiropas patvēruma uh, Eh, aģentūru, tātad pārveidot šo biroju par aģentūru eh, un nodrošināt tai aģentūras piln, pilnas tiesības. Tādējādi tiktu sniest, sniegta tehniska palīdzība dalību valstīm, tiktu uzlabota labāka sadarbība un informācijas apmaiņas starp dalību valstīm. Un uh, starptautiskās aizsardzības pieteikumu, kontrols un izvērtējuma uh, uh, veicināšana dalībvalstīs. Es uzskatu, ka mums ir pienācīgi jāizanalizē šis teksts un jāpadomā, vai mēs varēsim pareizi reaģēt uz politiskajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras Eiropas Savienība migrācijas un patvērma jomā, nodrošinot šai aģentūrai papildu rīkus lai tā varētu uzlabot pašreizējo sistēmu, jo īpaši ņemot vērā neproporcionālo spiedienu uz dažu dalību valstu patvērumu sistēmām. Esmu saņēmusi dažus komentārus no um, neatkarīgām asociācijām, un es uh, izplatīšu šo informāciju ēnu referentiem. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 25. oktobrs, un uh, Balsojums afetā paredzēts 29. novembrī. Pirmā ainu referentu sanāksme ir paredzēta 16. novembrī. Esmu pārliecināta, ka man būs laba sadarbība ar ainu referentiem un, godāmie kolēģi, es eh, tagad labprāt uzklausītu jūsu priekšlikumus par atzinuma tekstu. Paldies Ramonu Manesku. Paldies Štetīna kungs un tagad vārds deputātam Andru Lakis. Paldies, priekšsēdētājs! Bēgļu krīze mums parāda to, ka pašreizējā sistēma, kurā uh, pat vislabākajos gadījumos eh, darbojas ar grūtībām, šobrīd darbojas tikai ar grūtībām. Kopīgai sistēmai no kopīguma ir tikai nosaukums. Doma par noteikumu konsolidēšanu ir laba, diemžēl komisijas priekšlikums nav tik ambiciozs, kā mēs to būtu vēlējušies. Ja mēs vēlamies izveidot tiešām kopīgu Eiropas sistēmu, tādā gadījumā ir nepieciešams skatīt to, kā šis jaunais veidojums skatītu patvērumu pieteikumus un pēc tam eh, patvērumu meklētājs sadalītu pa dalību valstīm. Šim nolūkam ir nepieciešams stiprināt gan aprīkojumu, gan personāla ziņā aģentūru, bet ņemot vērā Eiropas robežu eh, sardzes eh, un krastapsardzes pieredze arī ir pozitīva. Tāpat arī dalību valstīm ir vairāk devuma jāsniedz pašai pašreizējās krīzes atrisināšanā. Mēs aicinām visas dalību valstis respektēt savus pienākumus. Attiecībā uz sarakstu izveidošanu eh, drošajām valstīm un drošajām tranzītu valstīm. Būtu jā, sagaida komisijas atzinums. Tāpat arī komisijai jāveic analīzes par izcelsmes valstīm un valstīm, kas ir Eiropas drošo valstu sarakstā. Tāpat vajadzētu vairāk stiprināt šīs organizācijas iespējas sadarboties it īpaši relokalizācijai Eiropas Savienības iekšienē. Tāpat es piekrītu referentei attiecībā uz nepieciešamību veidot labāku sadarbību starp šo organizāciju un bēgļu komisariātu, kas, kam ir ārkārtīgi liela pieredze. Paldies! Austrevičus kungs, liels paldies priekšēdētāji, ka devāt man šo iespēju izteikties um, Marielas Desarneses uh, vietā. Mūsu kolēģi migrē un mums ir jāuzņemas uh, viņu pienākumi. Uh, Tātad šo tekstu ir sagatavojis Mariela, un es to nolasīšu. Principā es eh, pilnībā piekrītu tam, ko viņa vēlējās eh, izklāstīt eh, komitejai. Viņa un es esam vienisprātis par to, ka Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm ir jānodrošina ilgtermiņa un saskaņota stratēģija, lai izveidotu atbilstošu migrācijas un patvērumu stratēģiju. Dalību valstīm un Savienībai vajag kopīgi uzņemties atbildību par ārēju robežu uzraudzību gan uz sauszemes, gan jūrā. Tieši tādēļ es, domājot Marielu, atbalstu Eiropas komisijas likumdošanas priekšlikuma vispārējās nostādnes. Attiecībā uz šo sagatavoto priekšlikumu Mariela vēlas izcelt trīs punktus, kas varētu šo tekstu uzlabot. Pastāv nepieciešamība uzlabot Eiropas Savienības legālo migrācijas sistēmu, ja runa par ekonomiskiem migrantiem. Šeit iespējams varētu izmantot kvotas. Otrakārt, kopā ar delegācijām, kas strādā trešajās valstīs, mums ir uh, jāinformē migranti par legālajiem ceļiem, kā uh, apstrādāt pieteikumus no izcelsmes valsts. Tāpat lai labāk piesaistītu tranzīta valstis cīņā pret uh, cilvēku tirgotājiem un kontrabandistiem, Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt šīs valstis, vajadzētu nodrošināt uh, savas robežas un uh, vajadzētu nodrošināt iespējas uzņemt uh, cilvēku šajās valstīs. Paldies, nākošais runātais deputāts Sahrafā. Paldies, priekšsēdētāji. E, šodien Apspriežamais teksts ir paredzēts, lai stiprinātu patvērumu sistēmu Eiropā. Turklāt, nacionālās sistēmas ir ar trūkumiem, konkrēti savas struktūras jomā. Pēdējo gadu pieredze rāda, ka efektīvai sistēmai Pirmkārt, ir nepieciešams veidot taisnīgāku sistēmu. Ja taisnīguma princips netiek respektēts, tad es baidos, ka jaunais Dublinas un ESO regulējums samērā ātri vienkārši sagrūs, un es domāju, būtu ļoti liela kļūda skatīt izolēti šo noteikumus, neņemot vērā citus priekšlikumus patvērumu sakarā. Runājot par uh, noteikumiem par patvērumu. Aģentūras gribētu runāt par to lomu, kāda būs šai struktūrai, kāda palīdzība tiks sniegta dalību valstīm. Manuprāt, ārkārtīgi būtiski ir tas, lai Eiropas parlaments būtu ar nozīmīgāku lomu un būtu klātesoša administrācijas padomi. Mēs darīsim visu iespējamo, lai tekstu uzlabot, bet tā kā šeit ir un par ārkārtīgi nozīmīgu regulu, kas attiec uz mums visiem ļoti nopietnā konjunktūra, tad eh, es uzskatu priekšsēdētāji, ka termiņi ir ļoti īsi, ņemot vērā to, ka nākošajā nedēļā vēl ir plenārsē. Tāpēc priekšsēdētāji es piedāvāju lai mēs varētu labāk īstenot savas atbildības, lemt par grozījumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu līdz pirmdienai 31. oktobrim, jeb pēc plenārsēdes. Es domāju, ka tas atvieglos visu procedūru. Paldies! Eh, deputāte Valero. Tack så mycket. Eh, jag vill börja med en generell... Paldies. Sākumā es vēlētos uzdot tādu vispārēju jautājumu. Līdzīgi, kā izteicās Ekurafas kundze. Pašlaik par patvērumu tiek gatavoti ļoti daudzie tiesību akti. Mums ir vajadzīga saskaņota, konsekventa pieeja. Pretējā gadījumā mēs riskējam, ka mēs pieņemsim lēmumu par tikai vienu šī jautājuma pusi, kas varbūt būs pretrunā ar citām. Uh, Tieši tāpēc būtu labi, ja mēs eh, šos tiesību aktus saliktu vienā kopumā un pieņemtu kā vienotu veselumu. Uh, Varbūt būtu arī labāk stiprināt jāsa, ņemot vērā to, ka dažādās dalībvalstīs situācija ir atšķirīga. Dažām valstīm ir ļoti plaša pieredze patvērumu meklētāju pieņemšanā un patvērumu procedūrās kopumā. Citās valstīs šādas pieredzes nav, tās sāk visu no jauna. Tieši tāpēc ir vajadzīga labāka sadarbība un arī zināšana un prasmju apmaiņa. Tas nozīmē, ka mēs varētu nodrošināt vienotāku pieeju patvēru meklētāju uzņemšanai. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim atrasināt šīs problēmas. Ir ļoti būtiski, lai cilvēkiem būtu piekļuve patvērumu procesiem. Pašlaik, diemžēl, tā nav. Tāpat, mainot šos jautājumus, mums vajadzētu nodrošināt, lai visi var baudīt savas pamattiesības. Iespējams, būtu labi arī nozīmēt, konkrētu amatu, kas eh, nodrošinātu šīs tiesības. Tāpat ir jāparedz arī apelācijas iespējas. Ir jābūt iespēja pārsūdzēt pieņemtos lēmumus. Palielinātai atbildībai ir jāiet roku rokā ar lielāku caurredzamību. Tas, jo īpaši attiektos nolīkumiem ar trešajām valstīm. Priekšlikumi uh, un uh, sagatavotie projekti uh, zināmā mērā ievēro to, ko es pašlaik teicu, bet mums vajadzētu arī iesniegt grozījumus, lai viss kļūtu vēl skaidrāks. Paldies! E, kolēģis Sakuraf piedāvāja grozījumu iestiekšanu termiņu. Nebūs iespējams to darīt, ņemot vērā mūsu parlamentārā darba noslodzi. 25 oktobrī ir jāizsniedz grozījumi un eh, komitejā balsojums ir 29. novembrī. Tagad es došu vārdu komisijas pārstāvēja Maģa Vansai. Thank you. Sorry. Paldies, es atvainojos. Lielas paldies priekšādātāji, paldies arī referentei par eh, sagatavotu atzinuma projektu. Komisija ņem vērā priekšlikumus grozījumiem, jo īpaši cik tās tas attiecas uz sadarbību ar JADD eh, un um, ANO augsto komisāru bēgļu jautājumos. Gribētu pieminēt eh, divus punktus, kas mūs uztrauc. Pirmais attiecas uz grozījumu numur 8. Tas attiecas uz 16. pantu, trešo punktu G. Un tātad te ir runa par oper operacionālo un tehnisko palīdzību, ko sniedz aģentūra. Šeit palīdzība attiecībā uz um, pārvietošanu patvērumu saņēmējiem Eiropas Savienībā. Uh, gribētu norādīt, ka šie jautājumi attiecas uz diskusijām par Dublīnas reformu, tāpēc to nevar skatīt šajā kontekstā. Ceturtais grozījums, tas ir otrais, ko vēlējos teikt. kur tiek prasīts, ka ir vajadzīgs iepriekšējais apstiprinājums no ADD, nevis tikai no komisijas, ja runa par darba attiecībām ar trešajām valstīm. Mēs uzskatām, ka šeit ir novērze no kopējās uh, pieejas par centralizētajām aģentūrām, ko um, padome, parlaments un komisija jau ir apstiprinājuši. Šeit ir vajadzīga iepriekšēja apstiprināšana tikai no komisijas. Paldies! Paldies, un ar to mēs esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu, un tagad gaidām eh, Šrilankas premjeru. Līdz tam neliela pauze.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

Yeah.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

gods uh, uzņemt uh, mūsu vidū ārlietu komitejas sanāksmē Šrilankas eh, premjeru. Gribētu dot vārdu Lambertas kundzei, kas vada delegāciju attiecībām ar Dienvidāziju. Labrīt! Lielas paldies par lepniem vārdiem! Man eh, tas ir tāds neparasts priekšlikums. Eh, sēžu šeit eh, centrā, prezidijā un vadu ārlietu komitejas sanāksmi. Liels paldies par šo godu! Kā jūs dzirdējāt, es vadu šo sanāksmi, tāpēc, ka esmu vadītāja Dienvidu Āzijas delegācijai parlamentā. Es gribētu komitejas un delegācijas vārdā sveikt mūsu vidū Šrilankas premjeru Ramilu Vikre Mesingi, un viņš ir atbraucis kopā ar uh, tieslietu ministru. Tāpat arī premjeram blakus sēž Šrilankas vēstnieks Eiropas Savienībā. Šorīt man bija tas gods eh, tikties arī ar vairākiem mm, Dienvidu Āzijas delegācijas diplomātiem. Uh, gan es veicu šeit eh, Pakistānas, Butānas eh, vēstniekus un arī citus pārstāvis, kas ir ieradušies. Pirms došu vārdu premjeram, es eh, gribēju pateikt pāris vārdu ievadam. Ir skaidrs, ka šīs dienas vizīte ir pierādījums tam, ka Eiropas Savienība un Šrilankā veido uzticības pilnas partnerattiecības. Uh, Domāju, ka mēs to varam teikt pēc pagājušā gada vēlēšanām. Attiecības nevienmēr ir bijušas tik glūdas, kā mums gribētos, bet mēs redzam, ka ir vērojams arī progress. Tas parādījās arī citās sanāksmēs, kuras jūs jau noturējāt Briselē šonadēļ. Protams, ka ir svarīgi nodrošināt samierināšanos pārēju uz tiesiskumu un ekonomisko atveseļošanos pēc um, pilsoņu kara, kas beidzās 2009. gadā. Kā mēs visi zinām, Eiropas Savienība vienmēr ir spēcīgi iestājusies par tiesiskumu ievērošanu, cilvēktiesībām un labu pārvaldību. Šajās jomās jūsu valdība pilnīgi noteikti ir panākusi progresu, un mēs gribētu par to dzirdēt vairāk šī rīta sanāksmē. Protams, viens no svarīgākajiem tematiem jums esot Briselē ir eh, tirsniecības attiecības starp Eiropas Savienību un Šrilanku. To pierāda arī nesenais pieteikums, kas ir saņemts no jūsu valsts GSP plus statusam. Deputāti noteikti atcerēsies, ka agrāk šis status tika pazaudēts. To arī nepieprasīja, un tolaik tika paustas bāžas par cilvēktiesību situāciju Šrilankā. Ir pilnīgi skaidrs, ka šīs pārmaiņas, kas eh, tagad ir nodrošinātas, ļauj Šrilankai atkal pieteikties uz GSP plus statusu. Protams, ka jūsu valstī ir arī neatrisinātas problēmas, un es pieļauju, ka deputātiem būs interesanti par to dzirdēt. Mēs gribētu zināt par pilsoņu kāru, par militārajām attiecībām. Uh, Eh, jo īpaši par to, kas notiek ziemeļos, par starp reliģiju un um, etniskajām sadursmēm. Daudz cilvēki ir pauduši par to bažas. Tas attiecas ne tikai uz minoritātēm, bet arī uz uh, bijušajiem radikāļiem, uz budistu kopienu, un tāpat arī uh, mēs gribētu dzirdēt par nabadzības izskaušanu. Uh, Ņemot vērā jūsu geogrāfisko novietojumu, mēs gribētu dzirdēt par jūsu attiecībām ar jūsu kaimiņu valstīm, jo īpaši Indiju un Ķīnu, un arī par Dienvidu Āzijas reģionālās sadarbības padomību sark. Es eh, gribētu jūs sveikt ne tikai ārlietu komitejā, bet es eh, gribētu arī pateikt pāris vārdu kā Dienvidu Āzijas delegācijas vadītāja. Uh, jo esmu šeit ieradusies eh, kā šīs delegācijas vadītāja. Delegācija pēc eh, dažām dienām dosies vizītē uz Kolombo. Mēs visi to ļoti gaidām. Pēdējo reizi tur bijām 2013. gadā, tās bija pēdējās vēlēšanas, un mēs ļoti labprāt gribētu zināt, kas ir noticis kopš šī laika. Mums jau ir uh, bijušas tā vizītes uz Kolombo, un mēs gribētu arī apskatīt uh, Mm, Eiropas Savienības finanšu projektus uh, citur Šrilankā. Um, Tomas Mans un um, mm, Ulrika Mullere piedalīsies uh, šajā delegācijā, tāpat arī Karim Kungs, kurš darbojas tirzniecības komitejā. Tagad es uh, vēlētos dot vārdu premjerministra kungam. Jums ir atvēlētas apmēram desmit minūtes, un pēc tam cerams, ka mēs varēsim uzklāsīt arī deputātu jautājumus. Sirsnīgi sveicam jūs mūsu vidū. Paldies! Vai mēs tagad varam sākt? Esmu šeit ieradies, un man ir bijušas ļoti labas diskusijas ar Eiropas Savienības ārlietu pārstāvi, ar padomus priekšsēdētāju, ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju un ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Mēs izskatījām attiecības starp Eiropas Savienību un Šrilanku. Man jau bija iespēja šeit viesoties 2002. gadā, kad mēs strādājām pie ciešākām attiecībām starp Eiropas Savienību un Šrilanku. Tolaik tas ietvēra arī pieteikumu uz eh, GSP plus sistēmu. Vēlāk nākamā valdība eh, ko, ar prezidentu Kumani Tungi eh, tās vadībā turpināja šīs sarunas. Diemžēl attiecības starp Eiropas Savienību un Šrilanku kļuva saspringtākas iepriekšējās administrācijas laikā. Mēs visi zinām, kas tam bija par iemeslu. Un tolaik mana partija, kas bija opozīcijā, kopā ar pārējām opozīcijas partijām, pieturējās pie gandrīz tāda paša viedokļa kā Eiropas Savienība. Mēs um, bijām priecīgi par visām pozitīvajām attiecībām ar Eiropas Savienību, un jautājums bija par to, kā nodrošināt, lai demokrātija būtu pilnībā funkcionāla Šrilankā, Šrilankā un ko mēs darīsim uh, pēc kara beigām, kā mēs nodrošināsim samierināšanas procesus. Un tāpat arī, kā mēs novērsīsim jau kādus tālākus etniskos konfliktus Šrilankā. Mēs uzskatījām, ka gan kreisā, gan labējā spārna partijas nacionālisti, tamili, musulmaņi, arotbiedrības, profesionāļas uh, asociācijas un pilsoniskā sabiedrība. Um, tām visām vajadzēja apvienoties, lai izveidotu vienu politisku aliansi, kurai būtu kopīgs kandidāts prezidenta vēlēšanās. Mēs ievēlējām prezidentu Sirisenu, kurš uh, uzsāka īstenot savus solījumus. 19. grozījums konstitūcijā uh, ievērojami samazināja prezidenta izpildu varu un um, no atkal, no, atkal no jauna ieviesa neatkarīgās komisijas, kas bija likvidētas. Galvenais tiesnesis, kas bija atcelts no amata, neievērojot konstitūcijā noteiktās procedūras, nekavējoties tika atkal atjaunots amatā, un šis galvenais tiesnesis atkāpās no amata nākamajā dienā, sakot, ka Mēs tikai atjaunojām šo principu. Es nevēlos vairs palikt amatā, un nākamo tiesnesi vajag uh, ievēlēt pēc konsultācijām un ņemot vērā pieredzi. Ārlietu ministrs devās uz Ženēvu un teica, ka mēs vēlamies vienoties, ka mums šī situācija ir jāatrisina. Tātad, ja mēs skatāmies uz šo valdību, tad mēs šeit vairs nerunājam par Tamilu konfliktu. Mums ir ministrs no Džāfnas. Bez tam, tad, kad divas lielākās partijas izveidoja valdību, trešā lielākā valdība bija Nacionāla alianse, un tā kļuva par opozīcijas valdību. Viņi strādā kopā ar mums. Viņi strādā ar mums pie visiem samierināšanas jautājumiem strādā pie jautājumiem, kas ir būtiski tamiliem, kas ir būtiski ziemeļos. Tātad mums ir ļoti cieša sadarbība šajā politiskajā sistēmā, mums ir sadarbības starp opozīcijas vadītāju, prezidentu un mani, lai mēs varētu atjaunot normālo situāciju etniskajās attiecībās Šrilankā. Mēs esam pieņēmuši eh, informācijas brīvības likumu. Uh, esam pieņēmuši uh, likumu, lai izveidotu uh, pazudušo cilvēku biroju. Tagad ir jautājums, kas tiks nozīmēts amatā. Šeit ir dažādas iesaistītās puses, dažādas intereses. Mēs uh, trīs pieņemsim galīgo lēmumu. Mēs gatavojam arī likumus, lai nodrošinātu, ka Mm, tiktu izveidota patiesības un samierināšanās komisija. Augstākās tiesas sastāvs pašlaik tiek apspriests, bet tas būs arī atkarīgs no jaunās konstitūcijas, kas pašlaik tiek gatavota. Ir jautājums par to, vai mums vajadzētu palielināt tiesnešu skaitu, tiesnešu stāvokli, novērotāju skaitu. Tas viss pašlaik tiek apspriests. Tāpat mēs domājam arī par vēlēšanu sistēmu. Uh, kā mēs varēsim paplašināt eh, šīs pilnvaras, kas ir piešķirtas provinču padomēm, un eh, kā mēs eh, likvidēsim prezidenta izpildu varu. Aizturēto personu skaits ir ievērojami samazinājies. Mm, tieslietu ministrs jums var mm, pavēstīt šos skaitļus. Šrilankas armija mums atdos visas zemes teritorijas Džafnā. Vēl ar vienu ir strīdi par apmēram 200-300 hektāriem, bet visa pārējā zeme ir atdota, un tagad uh, tiek domāts par mājokļu celšanu. Valdība ved sarunas, tāpēc, ka ir diskusijas par to, kādas ēkas celt, vai tās būs tradicionālās vienstāv mājas, vai te būs uh, jau iepriekš uzceltas mājas, vai arī mēs būvēsim divu, trīs stāvājas. Galīgo lēmumu pieņems Džafna un arī provinču padome. Un tad, kad šis lēmums būs pieņemts, mēs sāksim darbu un turpināsim šo darbu arī nākamgad. Mēs arī vedam aktīvas diskusijas par to, lai nodrošinātu uh, aktīvu darbību un lai tiktu veikt visi pasākumi līdz marta sanāksmē Ženēvā. Tātad te ir runa par neatkarīgām cilvēktiesību komisijām, kurām visām ir jābūt darboties spējīgām. Es gribēju sniegt tādu īsu ievadu, jo noteikti jums būs arī daudz jautājumu, un es gribētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Liels paldies par uh, jūsu ievadvārdiem, un esmu pārliecināta, ka deputātiem būs jautājumi. Gribētu pateikt arī, ka uh, tikšanās ceturtdienas rītā um, nav vienmēr tā apmeklētākā, jo ir arī politisko grupu sanāksmes un uh, citas komitejas arī tiekas, un uh, viena no lielākajām politiskajām grupām arī šobrīd uh, tiekas savā sanāksmē. Jautājumi? Nē. Tādā gadījumā Kānkungs. Uh, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministra kungs, uh, sākumā gribētu jūs sveikt mūsu vidū. Ir uh, arī prieks uzklausīt to, ko jūs teicāt, un ir labi arī redzēt, ka uzlabojas attiecības starp Šrilanku un Eiropas Savienību. Man ir bijusi tā privilēģija apmeklēt jūsu valsti. Tā tiešām ir brīnišķīga, skaista valsts, un jums šeit ir lielisks vēstnieks, kas ļoti labi veic savu darbu. Ko gribēju jums jautāt? Mans mantojums arī ir, es esmu no Dienvidu uh, Āzijas, un um, uh, Sārk ir diezgan svarīga organizācija. Uh, kas, manuprāt, var spēlēt ļoti svarīgu lomu, lai nodrošinātu to, ka uh, progress ir tiek panākts visā šajā reģionā. Un um, ar Šrilanku uh, arī ir saistīts Indijas un Pakistānas uh, labas attiecības, ir Kašmirs uh, strīdīgais jautājums. Uh, Eh, kur kašmēs iedzīvotāji no tā cieši. Ko sārka dara, lai eh, palīdzētu, lai veicinātu stabilitāti? Neviens nevēlas karu, eh, noteikti ne par Indiju un Pakistānu, kas ir ļoti nopietnas varas. Kā sārka varētu aktīvāk darboties un spēlēt pozitīvāku lomu, lai risinātu strīdus reģionā, lai veicinātu visu reģionu uzplaukumu? Paldies! So if we collect Varbūt mēs varētu uzklausīt vairākus jautājumus, un tad atbild Gālerkungs, lūdzu. Jā, liels paldies vēlreiz arī no manas puses eh, laipni sveicu jūs šeit, un gribētu pateikt, ka es eh, tiešām ļoti augstu novērtēju eh, to vietējo notikumu attīstību un šo te milzīgo potenciālu, kas ir samierināšanās procesam šajā pēckonflikta fāzē. Tad, kad es biju relatīvi jauns un jau kā vācietis eh, regulāri klausījos BBC World Service raidījumus, tad, eh, tad Trinkuma Lī, Džafna, Batiko Leoā un citi pilsētu nosaukumi, kas diemžēl, jo uh, tie nebija pozitīvi notikumi, tad diemžēl uh, Es eh, iegaumēju šos pilsētu nosaukumus jau, kad biju jauns, un man ir liels prieks tagad redzēt, ka tagad eh, šā, šīs pilsētas vairs um, nenozīmē ziņas par eh, konfliktu un uzbrukumiem. Bet patiesībā mans jautājums uh, iet tajā pašā virzienā, kā iepriekšējais runātājs to minēja. Uh, Ja ir valstis, kuras ir pārvarējušas iekšējos konfliktus, salīdzinot, protams, ar Indiju un Pakistānu, jūs esat relatīvi maza valsts un tam varbūt dažkārt ir tas pozitīvais efekts, ka jūs nevienam no saviem kaimiņiem nesat kā drauds, jūs drīzāk varat darboties kā starpnieks, kā mediātors starp lielākām valstīm kā Indija un Pakistāna. Uh, Kolēģis runāja par sarku kā institūciju, ļoti pamatots jautājums, un varbūt arī divpusēji vai trīspusēji jūs varētu panākt kaut kādu risinājumu, sniegt padomus par to, kā risināt iekšējus konfliktus. Un tas ir iekšējais konflikts, kam ir arī ārēja šķautne, ne tikai tas ir, tas nav tikai iekšējais Indijas konflikts. Paldies! Paldies! Tagad pāriesim pie Austravīčijos kunga. Lūdzu! Paldies, priekšsādātājs kundze, premjerministra kungs, sirsnīgs veids jūs Eiropas parlamentā. Man ir liels prieks jūs sveikt no ALDE grupas puses. Es pats uh, Esmu mūsu politiskās grupas koordinators eh, cilvēktiesību komitejā, un es centīšos jums uzdot eh, dažus jautājumus par šo jomu un par tieši šiem konkrētiem jautājumiem. Tas ir svarīgs eh, jautājumu loks. Un, protams, mēs visi vēlamies, lai Šrilanka labi attīstītos, un šī pēckonflikta situācija uh, Uh, nosaka, ka ir uh, arī jāsakārto likumdošanas loma, kam vajadzētu ievest valsts jaunā nākotnē. Tā kā jūsu valsts tagad uh, pārstrādā pretterorismu likumdošanu, šis likums attiecas konkrēti uz aizturētajiem un ieslodzītiem un tiem, kas ir izgājuši zināmas procedūras. Mans jautājums ir jums, premjerministra kungs, cik lielā mērā šis likums eh, atbildīs starptautiskajām cilvēktiesību normām. Un vai jūs varētu mums pastāstīt, kādā uh, stadijā ir šis likums tagad, lai labāk to saprastu? Otrais aspekts par iespēju iekļaut uh, neatkarīgus startautiskos partnerus visos eh, tieslietu un atbildības mehānismu posmos. Jūs droši vien piekritīsiet, ka ir svarīgi jauna likumdošana jūsu valstī eh, balstīt uz labāko praksi un padomiem no starptautiskajām institūcijām un ekspertiem, lai novērstu nevajadzīgu atpalicību šajos eh, jautājumos, lai likumdošana būtu efektīva. Uh, tajā ziņā, ka, lai šie likumdošanas akti labi darbotos jūsu valstī. Lielas paldies! Ir vēl viens, vēl trīs jautājumi, un tad es arī gribētu vēl uzdot jautājumu. Thank, thank you, Jean. Thank, thank... Paldies, paldies, Jean, paldies, premjerministra kungs. Es pievienojos visiem kolēģiem, kas sveic jūs šodien parlamentā. Um, Man vienmēr ir interesējusi Šrilanka, esmu dzirdējusi par stāstiem no otrā pasaules kara, un man ir arī bijis tas prieks šo valstu apmeklēt pagājušajā gadā. Tā tiešām ir fantastiska valsts, tik ļoti uh, viesmīlīga, un uh, Tiešām žēl, ka ir bijusi šī pēdējo gadu traģēdija. Es esmu mazā uzņēma īpašnieks un esmu deputāts un gribu ar jums parunāt par Brexitu un kā tas ietekmēs uh, attiecības uh, ar Šrilanku un arī reģionālā kontekstā. Es savā biznesā balstos uz diviem principiem, uz iespējām un kāds ir jūsu viedoklis par Brexit, vai Tas atver iespējas Šrilankai un citām a, a, sadraudzības valstīm. Tātad kādas būs a, Britu attiecības vai Eiropas Savienību varbūt aizstās sadraudzības valstis un veidosies labākas attiecības ar tām. Es labprāt uzklausītu jūsu komentārus par to, kādas būtu iespējas no satraucības valstu un no Lielbritānijas perspektīvas. Un otrs princips, uz ko es raugos, ir konkurence. Ko, biznesam ir jābūt konkurētspējīgām, un es labprāt uzklausītu jūsu domas par to, ko jūs uh, domājat, kā uh, satraucības valsts labāk varētu sadarboties un būt konkurētspējīgas ar Eiropas Savienību. Es vienkārši gribēju uzsvērt, ka mēs bijām uh, atšķirīgās pusēs. Stetins kungs tagad. Thank you for the floor, Mrs. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. I will speak in my language. Take it. Eh, pane premiére, dovolte mi, abych eh, vás ujistil. Premjerministra kungs, gribu jums apliecināt, ka manas attiecības ar jūsu valsti ir ļoti personīgas. Es eh, Šrilanku esmu abrīnojis jau ilgu laiku. Diemžēl mans pēdējais apmeklējums eh, bija jau pirms vairākiem gadiem, un tad man eh, izdevās arī uzkāpt Adams virsotnē. Tas bija laikā, kad eh, konflikts ar Tamiliem bija tā sāsnīdākajā fāzē, ja tā var teikt. Kāds tagad ir jūsu Uh, risinājums attiecībā uz nacionālajām minoritātēm. Paldies! Freunda kungs, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšsādātāji. Premjerministra kungs, es gribēju sacensties ar Gālera kungu, bet viņš ir aizgājis, jo es arī atceros, uh, kā es klausījos, kas uh, notika Šrilankā, toreiz tā bija Ceilona un uh, Bandara Naika kundze bija no viena no jūsu priekšgājējām. Tad, kad viņa bija premjere līdz 77. gadam, bet patiesībā Vietnamas karš un tādas pilsētas kā Vēja vai Kočimī nāk prātā, kad es domāju par tām lietām, par kurām dzirdēju rādio. Uh, Bet, kā jau Štetina kungs teica, arī mana saikne ar Šrilanku ir ļoti personīga, jo viens no maniem labākajiem draugiem ir sieviete no Šrilankas, kura eh, kādreiz dzīvoja Vīnē un tagad dzīvo Ņujorkā. Un mums ir ļoti uh, ciešas uh, saiknes starp mūsu ģimenēm, bet par to es nerunāšu. Gribēju tur vien, vien, tikai vienkārši ļoti īsi uh, pajautāt jums. Jums ir. Uh, bijis eh, šis te karš, eh, kas bija diezgan ilgs jūsu valstī un ir radījis daudz problēmas. Atvainojos, ka pāris minūtes nokavēju un nevarēju dzirdēt visu jūsu uzstāšanos pilnībā, sākumu nokavēju. Vai jūs domājat, ka šis šausminošais karš tiešām tagad ir pilnībā ierobežots, eh, pabeigts? Vai jūs tomēr eh, redzat, ka varētu būt arī situācijas sāsinājumi un um, uh, lietas, kas varētu atkal parādīties, sāsināties eh, kaut kādā brīdī un atkal parādīties. Es nezinu um, neko daudz par to, bet varbūt jūs varētu izskaidrot šo situāciju. Paldies! Thank you. And... Paldies, un es gribētu arī piebilst vienu jautājumu par to, kas notiek tagad ekonomikā un kā tas ietekmē citas lietas. Tie pasākumi, kurus jūs veicat eh, cīnoties pret nabadzību, kad mēs pēdējo reizi bijām Šrilankā viena no teritorijām, ko apmeklējām, bija tejas plantācijas, un mēs redzējām, ka tur ir panākts progress, bet bija arī acīm redzams, ka um, ir daudz cilvēku, kas dzīvo diezgan lielā nabadzībā, un skaidrs, ka uh, konflikts arī ir būtiski ietekmējis, uh, vājinājis valsti un tās attīstību. Varbūt jūs varētu izteikties par uh, to, kā jūs vērtējat šīs situācijas izmaiņas. Paldies par visiem jautājumiem! par sark, par iekšējiem konfliktiem, par preterorisma likumu. Droši vien citi arī par to gribētu runāt, vai šis konflikts tagad ir pabeigts, ko varētu darīt samierināšanās labā, un arī par šīm te uzņēmējdarbības iespējām, ne tikai ar Šrilanku, bet arī ar citām sadraudzības valstīm, jo Šrilanka arī uzņēma uh, Uh, šo te sanāksmi sadarbības, sadraudzības valstu starpā. Lūdzu, premjerministrs Kungs, jums vārds. Thank you very much. Lielas paldies. Tik uzdoti vairāk jautājumi. Kašmīra tiek uzskatīta par divpusēju strīdu. Tieši tāpēc mm, to neapspriež sark kā tādā, bet mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka sark ir vieta, kur vadītāji neformālā sanāksmēs var apspriest kašmiru. Tāpēc mums ir bijušas iespējas nodrošināt, lai Pakistānas un Indijas vadītāji varētu apspriesties par šo jautājumu. Dažkārt ir šāds iespējas, citreiz nē. Sark loma ir bijusi nodrošināt um, vietu, kur abi vadītāji var vest sarunas. Taču esam arī izmantojuši sark, lai veicinātu reģionālo sadarbību citos jautājumos, piemēram, kultūra, izglītība, transports un citas jomas. Tas nozīmē, ka var samazināt spriedzi starp valstīm. Diemžēl pēdējā gada laikā Mēs vairs neesam panākuši progresu attiecībā uz situāciju Ķīmi, Kašmirā. Pārobežu jautājums, diemžēl, ir bijis viens no smagākajiem jautājumiem. Pēdējo ka sarka sanāksmi mēs nevarējām noturēt, tad, kad notika uzbrukumi Kašmirā. Tāpat arī pārobežu terorisms ir spiedis četras valstis paziņot, ka tās vairs nepiedalīsies sērka sanāksmēs. Tas nozīmē, ka sērka pašlaik ir iesprūdis, nekas nenotiek. Kašmir ir divpusējs jautājums it kā no vienas puses, bet no otras puses tas ietekmē sērka samitus. Šis jautājums ir jāatrisina starp abām valdībām. Mēs vēlētos darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai samazinātu spriedzi, bet šis jautājums ir pārāk ievilcies. Un, tiemžēl, to nevar atrisināt, ja iesaistītās puses netiekas. Tas nozīmē, ka sārk arī no tā cietīs. Diemžēl tāda ir realitāte. Nevar jums pastāstīt, kāda ir pēdējā nostāja. Mūsu prezidents bija Koā. Viņš tikās Bimstek sanāksmē, kas ir vēl viena reģionāla organizācija, Tur ir iesaistīta Indija, Šrilanka, Bangladeša, Mjanma un Taizeme. Mēs e, apspriedāmies par e, ceļu sistēmas izbūvi. Tāpat bija arī Briks sanāksme, un esmu pārliecināts, ka Briks sanāksmē šis jautājums tika apspriests. Es devos prom no valsts, un prezidents atgriezās dažas dienas vēlāk, tāpēc es nevaru jums pastāstīt par pēdējo notikumu attīstību. Noteikti, ka kara nebūs, taču Indijas puse uzstāja, ka ir jānodrošina spēcīgi pasākumi, lai vērstos pret pierobežu terorismu. Daži no šiem pasākumiem tiešām būs ļoti strikti, Tāpēc mums ir jānogaida un jāskatās, kāda būs mūsu attieksme. Ja mums tas neizdosies, tad domāju, ka sarka nākotne ir ierobežota. Esmu teicis to arī publiski, tāpēc nevaru to, at, man nevajadzētu baidīties eh, atkārtot to arī šeit. Nākamie punkti. Vai pastāv iespēja, ka Šrilankā atkal izcelsies karš? Nē, es domāju, ka etniskie kari ir beigušies. Tomēr ir arī vairāki pasākumi, kas mums ir jāveic attiecībā uz nacionālajām minoritātēm. Bez eh, cilvēktiesību jautājumiem mums ir jānodrošina samierināšana. Mēs rakstam jaunu konstitūciju. Parlaments ir izveidots par Kostelu asamblēju, ir izveidota vadības komiteja Un pats svarīgākais, ko mēs apspriežam, ir tālāka varas devalvācija, varas nodošana provinču padomēm. Principā partijas tam piekrīt, bet ir jautājums par tematiem. Vai mums būs īsais saraksts, vai mēs vispār atteiksimies no saraksta? Papildus galveno ministru viedokļiem Ir vairāki deputāti, kas agrāk ir darbojušies kā ministri un kas vēlas vairāk varas. Šīs sarunas ir tikko sākušās, un mums ir jāskatās, kā šie procesi turpināsies. Vēl viens jautājums TNE. Tātad ir vajadzīgs senāts, kas pārstāvētu provinces. Šeit mums ir problēma, tāpēc, ka esam akceptējuši šo vajadzību, um, ka šāds senāts ir vajadzīgs, taču Šrilanka ir tāda pati kā pārējās valstis. Tā nevēlas, lai būtu vēl um, papildu uh, cilvēku likumdošanā. Mums par viņiem ir jāmaksā. Priekšlikums bija pieci cilvēki no katras provinces. Mēs teicām, ka katrai uh, provincijai ir jāievēl pieci deputāti, kas uh, tās pārstāvēs senātē. Un šiem deputātiem ir jābūt no provinču padomēm, nevis ministriem. Tātad tie būs pieci amati, bet mēs nepalielināsim skaitu, mums vienkārši vajadzēs viņiem mazliet piemaksāt, lai viņi atbraukt uz Kolombo. Ir divas provinces, kas ir ļoti tuvu Kolombo, tāpēc uh, īsnībā ir vajadzīgi kādi 15 uh, pārstāvji. Parlaments ievēlēs 10 amatus, un tas nozīmē, ka uh, senātā būs 55 uh, deputāti. Senātam būs iespējas uh, prasīt parlamentam pārskatīt tiesību aktus. Bet, ja runa par tiesību aktu pieņemšanu, par provinču uh, tiesībām, uh, tad šīs tiesības būs vēl plašākas. Tātad konstitūcijā šīs pilnvaras ir jānosaka vienādā līmenī. Tātad te ir runa par tiesību aktu pārbaudīšanu, un paši svarīgākie punkti šeit ir pārvietošana, ko es jau pieminēju agrāk, mājokļu izbūve un mm, dzīves turpināšana. Protams, ka ciematos, kur ir notikusi kara darbība, uh, mājokļi ir izpostīti un uh, ir uh, jāatjauno šie mājokļi. Tāpat ir jānodrošina elektrība reģionos, kur tās nebija, ir uh, jāasfaltē ceļi, bet ir problēma, proti nav šo sociālo saikņu, kas agrāk pastāvēja. Tāpēc ir cilvēkiem iedot laiks. Daži ģimenes locekļi ir mīruši, daži ir devušies uz citām valstīm. Uh, Tāpēc ir vajadzīgs laiks, lai šīs saiknes atkal atjaunotos, lai piedzimtu jaunas paudzes. Tātad ir jānodrošina šī sociālā sasaistīšanās. Daži eh, no šiem cilvēkiem saņem eh, finanšu līdzekļus no uh, ģimenes locekļiem, kas dzīvo šeit, tātad no ārvalstu diasporas. Bet daži no jauniešiem šo naudu izmanto tikai alkoholam un narkotikām. Mums ir eh, narkotiku problēma dažās eh, valsts daļās. Šī problēma nav bijusi izteikta ziemeļos. Tāpat deputāts uztrauc tas, ka daudz ir izbraukuši no Džafinas, un tie, kas nav izbraukuši, uh, varbūt ir pārbraukuši uz citām Šrilankas taļām uz Kolombo. Tie, kas nāk no diasporas, investē, bet viņi neinvestē Džafnā. Tieši tāpēc vajadzētu panākt, lai cilvēki atgrieztos Džafnā un investētu tur. Ekonomika ir pazudusi. Mums ir ļoti liela problēma ar ekonomiku. Mums vajadzētu panākt, lai tā virzītos uz priekšu. Džafnā nav naudas. Džafnā nekas nenotiek, un tieši tāpēc mēs gribētu aicināt Eiropas Savienību un Amerikas Savienotās valstis palīdzēt mums uh, izveidot pakotni tikai ziemeļiem. Mums ir šī palīdzība un investīcijas, taču es vēlētos, Džīna, lai tad, kad jūs atbrauksiet, uh, jūs uh, izskatītu īpašu pakotni tikai Džafnai. Mums ir, piemēram, jāatjauno um, ceļi, mums ir uh, jānodrošina resursi no ārienes, tā lai Džafnas ekonomika atkal attīstītos. Ja cilvēkiem būs nauda, tad viņi gan jau sāks celt mājas, atradīs veidu, kā to izdarīt. Viens miljards vai divi būtu tas, kas būtu vajadzīgs, lai Džafna atkal atdzīvotos. Un šeit es gribētu lūgt jūsu palīdzību, pat Eiropas parlamenta palīdzību, varbūt jūs varētu to ierosināt. Es zinu, ka jūs saskaties ar lieliem ierobežojumiem, bet es varu teikt, ka nauda mums ļoti palīdzētu. Tagad cilvēktiesības. Parādījās divi ļoti konkrēti jautājumi. Mēs pašlaik apspriežamies par novērotāju lomu tiesās ko mēs varētu darīt, jo īpaši ir runa par īpašām tiesas sēdēm. Protams, tādās parastās um, lietās šādi novērētāji nebūs. Un tad kādas tad būs šo novērētāju tiesības, uh, kādas dokumentus viņi varēs izskatīt. Ik viens var piedalīties tiesas sēdēs, bet uh, novērotāju tiesības ir patiešām um, jāizanalizē. Attiecībās pret terorisma likumu Mēs nokopējām Lielbritānijas 74. gada likumu un esam to labojuši ar valsts drošības noteikumiem. Pašlaik vairs nav aizturēto. Priekšsēdētājs konze vēlējās runāt par jauno likumu. 17 eh, iesaistītās puses ir parakstījušas šo ziņojumu. Un tagad mēs eh, sākam skatīt blakus komiteju sistēmu, tādu kā šeit. Tātad eh, šīks sagatavots projekts, komiteja to skatīs un pēc tam nosūtīs to asociācijām Šrilankā un citiem. Šī baltā grāmata vairs nebūs valdības galīgais dokuments. Te būs runa par komitejas sagatavotajām rekomendācijām. Un Tāpat arī tiks gatavoti grozījumi. Varbūt uh, jūs, kā eksperti, tieslietu ministra kungs, varētu vairāk pastāstīt par šiem punktiem. Ļoti daudz valstis vēlas mums palīdzēt šajā procesā. Mēs izteicām lūgumu, lai šī palīdzība tiktu sniegta starp caur ANO un pretterorisma izpildirektoru. direktoru. Mēs skatām galvenokārt trīs punktus. Esam sagatavojuši jau uh, šos sagatavošanas noteikumus. Kamēr uh, Baltā grāmata tiek apspriesta komitejās, ANO personāls arī izteiks savus komentārus. Viņi sazināsies ar šīm komitejām un arī ar pilsonisko sabiedrību. Ja runa par aizturētajiem, Mums vēl ir pieci aizturētie. Bet līdz oktobra beigām vairs nebūs neviena. 41 aizturētājs gaidā kriminālu procesu. Un vēl ir 11 lietas, kuru krimināla process ir pabeigts, un prokurors mums ziņos, kā rīkoties. 96 apsūdzības raksti ir iesniegti augstākajā tiesā. Tie attiecas uz tiem, kas piedāvāja rehabilitāciju, kam ir piedāvāta rehabilitācija balstoties uz apsūdzību. 2015. gadā, tad, kad valdība sāka darbu, šie skaitļi bija daudz lielāki. Mēs uh, skatījāmies, kur, teiksim, apsūdzības bija ļoti nelielas, tad cilvēki tika atbrīvoti, citiem tika piedāvāta rehabilitācija. Daži nevēlējās rehabilitāciju, viņi vēlējās labāk tiesas procesu. Un šajos 96 um, gadījumos ir iekļauti arī šie. Ir arī daudz tādu, kas ir pavadījuši ļoti ilgu laiku cietumā, daži varbūt pat vēl ilgāk. Ir arī tādi maksimālie uh, sodi. Mēs skatāmies, kā varētu pātrināt tiesas procesus, un mēs arī noturam regulāras tiesas sēdes, lai to izdarītu. Tad, kad eh, jūs ieradīsieties Kolombo ar savu delegāciju, tad jūs varēsiet tikties arī ar cilvēktiesību grupām. Par ekonomiku. Mēs varam novērot nelielu lejupslīdi. Diemžēl, ka ekonomikas atvesošanās rezultāti nenonāca pie cilvēkiem. 2015. gadā mēs teicām, ka mēs mēģināsim nodrošināt to, lai nauda nokļūtu pie cilvēkiem, lai inflācija samazinātos, lai tiktu palielināts atalgojums. Mēs redzam, ka valsts kopējā pēļņa ar 11% no IKP, pie iepriekšējā premjera tie bija 17. Tas būtu viens, ko es vēlējos teikt. Mums ir jādomā par nodokļu ienākumiem, tāpat arī budžeta deficītam ir jābūt zem 5. Tas attiecas uz laiku līdz 2020. gadam. Eksports cieta šajā lielajā cīniņā ar Eiropas Savienību par GSP. Un līdz ar to nabadzīgākie cilvēki izceļoja uz tuvajiem austrumiem. Viņi strādā par 2-3 dolāriem mēnesī. Mēs esam zaudējuši savu konkurētspēju. Un mums ir jānodrošina arī turismu uzplaukums. Ekonomika pašlaik ir vērsta uz turismu atveseļošanu. Uh, Šeit Eiropa ir ļoti būtiska. Mēs esam veduši sarunas, esam atcēluši zvejniecības aizliegumu. Eiropas tirgos tagad ir vairāk tunča. Bet uh, mūsu virtuvēs vairs tunču nav. Tāpēc mums vajadzētu šeit nodrošināt līdzsvaru, mums vajadzētu uh, nodrošināt vajadzīgo konkurētspēju, mums vajadzētu strādāt arī pie Ķīnas un Indijas un Singapūras tirgiem. Vajadzētu arī uzsākt programmas. Gribētu norādīt uz vienu Ķīnas iniciatīvu šeit tiek veidota osta. Tas tiek darīts ļoti nabadzīgā rajonā Šrilankā. Attīstot šo projektu, noteikti tiks attīstīta industrija un turisms šajos nabadzīgajos rejonos. Un visticamāk arī daži no lauksaimniekiem kļūs par strādniekiem. Dažas no rūpniecības nozarēm tiek pārceltas no rietumu reģioniem, lai attīstītu citus reģionus. Vidējā termiņā mums ir jādomā arī par citostu izbūvi. Eh, Tūrisms būs ļoti izteikts, jo īpaši austrum provincēs, tāpat arī dienvidos. Mm, Tūrisms noteikti nesīs augļus. Lauksaimniecības ekonomikas e, pārstruktūrēšana noteikti aizņems vairāk laika. Šeit ir diezgan lielas problēmas. Pašlaik tējas cenas ir zemas, mēs ceram, ka tās paaugstināsies. Plantācijas nav īsti labā stāvoklī, mēs domājam, kā to visu pārveidot. Mēs pašlaik piešķiram zemi un naudu lai valsts varētu pieņemt darba spēku. Tātad agrāk bija tā, ka šiem darbiniekiem vispār nepiedarēja zeme. Tagad mēs sākam piešķirt zemi un mēģinam arī izbūvēt mājokļus. Cerams, ka 4-5 gadu laikā tiks izbūvēts 3, 30 tūkstoši māju, un tad viņi varēs eh, pārcelties no šīm te izplantācijām. Šāda pati problēma ir arī Indijas plantācijās. Kā nodrošināt, lai tās turpinātu uzplaukt, kā nodrošināt, lai cenas būtu labākas. Pretējā gadījumā šie cilvēki nevarēs nodrošināt sev iztiku. Tāpat, e, tad, kad e, cilvēki kļūst izglītotāki, viņi brauc prom no laukiem. Tagad e, divu skolu vietā šeit ir 25 skolas. Un tieši tāpēc var sagaidīt, ka cilvēki sāks izplūst no šiem reģioniem. Mēs mēģinam nodrošināt iespējas, lai cilvēki varētu palikt eh, šajos reģionos, lai algas būtu augstākas. Mēs nodrošināsim arī aizdevumus uh, universitāšu studentiem, lai viņi varētu iegādāties datorus. Uzskatu, ka tas viņiem ir ļoti svarīgi. Viņi eh, ļoti priecājas eh, par šādu iespēju iegūt eh, klēbi datorus. Tāpat arī mēs mēģinām nodrošināt labāku angļu valodas apguvi. Kopš 30. gadiem zeme tiek piešķirta mm, zemes apstrādātājiem uz nomas līguma pamata. Tagad mēs pieņemam likumus, lai šie nomas līgumi tiktu pārveidoti un lai beigās šiem cilvēkiem šī zeme nokļūtu arī īpašumā. Mēs tātad viņiem piešķiram attiecīgos dokumentus. Mēs uzsvaru liekam uz nabadzīgākajiem reģioniem, bet noteikti, ka notiks arī mobilitāte un darbspēks izbrauks no ciematiem. Taču ir jāmodernizē šī lauka ekonomika, lai novērstu tās sabrukumu. Tātad mēs pirms sākam ar lauksaimniecību, bet ietveram šeit tātad arī zivsaimniecību. Mēs mēģinām paaugstināt produktivitāti un mēģinām panākt, lai eh, reģioni būtu samērā vienādi. Uh, Tika uzdots arī viens jautājums par uh, Commonwealth. Pašlaik apmēram uh, 40% no mūsu eksporta nonāk Lielbritānijā. Mūs uztrauc, kas notiks pēc Lielbritānijas iziešanas. Signāli par Lielbritānijas ekonomiku nav nemaz tik spīdoši. Mūsu uh, galvenās preces ir tās, kas eh, galvenokārt vērstas uz zem ienākumu valstīm. Tieši tāpēc tas noteikti mūs ietekmēs. Mēs ļoti priecājamies arī par Lielbritānijas investīcijām. Um, šeit tā tad būtu viena iespēja investīcijām. Kotas deklarācija uh, 2013. gadā. Šeit parādījās nepieciešamība ciešākas, nodrošināt ciešākas attiecības tirsniecībās un tirniecībā un investīcijās. Šrilanka veda sarunas ar Jaunzēlandes premjeru Džonu Kītu, kā nodrošināt eh, Commonwealth kopēju nolīgumu par tirzniecību un investīcijām esam spried, mēs noteikti varēsim apspriest šos jautājumus ar Lielbritāniju, tad, kad tiks ierosināta 50. panta procedūra. Protams, mums ir jādomā arī par ietekmi uz citām valstīm, ko darīs, teiksim, Indija, ko darīs Austrālija vai Singapūra, ko darīs lielākās Āfrikas valstis. Noteikti, ka līdz 2019. gadam mums vajadzēs saņemt vairāk informācijas. Uh, Situācija nebūs vienkārša. Ļoti ilgu laiku Lielbritānija ir balstījusies uz vērtībām balstītu sistēmu, nevis uz tirzniecību. Piemēram, Austrālija, Jaunzēlande ļoti daudz sadarbojās ar Ķīnu. Indijai ir pašai savi tirgi. Austruma Āfrika, Rietuma Āfrika atšķiras no Austruma Āfrikas un um, kanādieši, piemēram, cenšas vest sarunas ar Eiropas Savienību. Uh, Noteikti, ka šis būs ilgtermiņa projekts. Tas nekādā gadījumā nevar būt īstermiņa projekts. Mēs labprāt to pētīsim. Mēs skatāmies arī uz Indijas okeānu. Tos ir diezgan plašs ieragus, sākot no Dienvidāfrikas līdz Singapūrai. Un agrāk te bija ļoti liela Britu ietekme Commonwealth sistēmā. Uh, Mēs ceram, ka mūsu pārstāvji spēs to izpētīt, un mēs arī saņemsim vajadzīgo informāciju. Un uh, noteikti, ka uh, Delī mēs to visu uh, sapratīsim vēl labāk. Paldies, premjer, par, manuprāt, ļoti visaptvarošo izklāstu un atbildējumu uz jautājumiem. Mums šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi, nākotnes tirzniecības paredzējumi, un arī Eiropas parlamentam šeit ir sava loma, tāpat arī strādājot pie GSP plus jautājumiem, lai sagatavotu vienošanos nolīgumus un arī pēcdarbā. Tāpat arī mēs sadarbojamies ar Pakistānu par GSP plus jautājumiem un parlamentam ir ļoti liela interese par šiem jautājumiem. Mēs cerīgi raugāmies uz turpmāko sadarību, cerot to, ka pārmaiņas kalpos visu ieinteresēto pušu, visu Šrilankas kopienu, tā skaitā vislabākajām interesēm. Paldies arī kārtības un likuma ministram, bet tagad dodu vārdu līdz priekšsēdētājiem. Paldies mūsu viesim, paldies deputātei Lambertei, kur kopīgi eh, vadīja šo sēdi, un, lai slēgtu sanāksmes, vēlos atzināt kolēģiem, ka eh, sanāksme notiek 24. datumā Strasbūrā pulksten 8.30 eh, pēc debatēm par Irānu un nākošā sanāksme 7. un 8. novembrī Briselē.